ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, sveicu jūs atpakaļ un vēlos vērst jūsu uzmanību komitejas locekļi lūdzu ieklausieties. Well, thank you very much. Uh... Paldies. Atvainojiet, ka notika aizkavēšanās ar sanāksmes sākšanu. Mēs toties pabeidzām darbu vēlāk no rīta, jo diskusija ar mūsu rīta viesiem ieilga. Un sāksim ar mūsu viesiem Šo pēcpusdienu mēs runāsim par tirzniecības ģenerālu direktorātu un būs uzklausīšana par pašreizējā komisijas pilnvar termiņa izvērtēšana attiecībā uz tirzniecības politiku. Mēs tuvojamies mūsu sasaukuma beigām. Padoma un komisija turpinās savu darbu līdz oktobrim. Un uh, ir pienācis laiks apkopot to, ko mēs tad esam darījuši šajos eh, piecos gados. Mums eh, vajadzētu ievērojami mainīt eh, sadarbības kvalitāti starp parlamentu un komisiju un padomu, un ir arī pienācis laiks izvērtēt paveikto un arī to, ko mēs neesam paveikuši. Un to mums palīdzēs darīt arī ieinteresētās puses, kuras mēs esam uzaicinājuši, lai paraudzītos, kas ir noticis šajā svarīgajā jomā Eiropas Savienības politikā. Mūsu viesi ir Paskāls Kernais eh, no Eiropas pakalpojumu federācijas Luks Hendriks no Eiropas MVU un amatnieku asociācijas Nikolais Sukups no Austrijas darba ņēmē kameras un visu beidzot arī Karina Ulmere no Aprodē, kas ir baznīcas padomju asociācija, kuras darbs saistīts ar NVO Eiropā. Un vispirms mēs dosim vārdu Žanam Lukam Demartī, kas ir ģenerāla direktors, tirzniecības ģenerāla direktorātam. Tad kāds būtu jūsu darba pašvērtējums? Uh, es domāju, ka mums uh, nav tādu mīnusu, ko, ko pieminēt jūsu izvērtējumā. Like, professor, thank you very much. Paldies. Priekšsēdētāju kungs. Neatkarīgi no uh, tā, cik laba ir šī brīža situācija, vienmēr to var vēl uzlabot. Tā kā mums jābūt pieticīgiem un jācenšas uh, visu izdarīt pēc iespējas labāk. Uh, Lielas paldies, profesora kungs, un uh, godātie parlamenta deputāti par uh, šīs uzklausīšanās organizēšanu. Tā nāk īstajā laikā. Un sākumā Man būtu divas piezīmes, kas skar šīs komitejas tirsniecības politiku. Vispirms eh, iepriekš bija tā, iepriekšējā sasaukuma ietvaros eh, tika ne tikai uzsāktas jaunas sarunas, bet tika pabeigtas vairākas sarunu kārtas. Un eh, līdz ar to sāka darboties jauni nolīgumi, jo atvērt sarunu sadaļas ļoti labi, bet uh, mērķis ir ne tikai uzsākt un pabeigt sarunas, bet arī īstenot um, panākto, uh, lai pilsoņiem Eiropas Savienībā būtu vairāk izaugsmes un darba vietu. Otrkārt, mūsu tirzniecības darba programmas mērķi ir ārkārtīgi ambiciozi. Mums uh, vienlaicīgi jārisina vairāk vairākas sarunu kartas ar svarīgiem partneriem, ar industriālajām valstīm, Kanādu, Japānu, ASV un turklāt. Komisija tagad ir pievērsusies tirzniecības politikas uh, uzlabošanai, lai uh, radītu darba vietas un veicinātu izaugsmi. Līdz ar to tirsniecības politika ir daudz vairāk politiskās redzamības šobrīd. Te jāpiemina trīs lietas. Vispirms, ko tirsniecība mums devusi, otrkārt attīstības uh, pieaugoša uh, nozīme mūsu darbā un uh, izmaiņas, ko ir dev, devis Lisabons līgums. Uh, Vispirms par panāktiem rezultātiem. Tas ir tiešām panākums stāsts, jāpiemin uh, Eiropas Savienības un Korejas uh, brīvās tirzniecības nolīgums, uh, tad arī nolīgumi ar Kolumbiju, Peru un Centrālu Ameriku. Tagad nolīgums ar Koreju ir veicinājis tirzniecība Eiropas Savienībā, pieauguši mūsu eksporta uz Koreju, jo es neiedziļināšos detaļās. Tēs eksporti palielinājušies par 24% vai arī 7 miljārdiem eiro otrajā gadā pēc uh, FTA īstenošanas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas ir 2011. gads. Turklāt Eiropas Savienības eksporta skori ir palielinājušies par uh, eh, 14% eh, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Runa ir par eh, automobiļu industriju, šīs industrijas eksportiem. Tas pats vērojams attiecībās ar Kanādu un Japānu, tagad uh, uzlabojas sadarbība ar Ķīnu un ASV. Un tie ir pārsteidzoši rezultāti, ja aplūkosim to, kā tas izskatās šobrīd un kā izskatījās pirms četriem gadiem. Arī Āzijas reģions, Dienvidaustrama Āzija ir ļoti daudz sološi tirgus, kur attīstās partnerattiecības. Tagad no daudzpusējās politikas, mēs virzāmies uz uh, bilaterālām attiecībām, bet tas nenozīmē, ka mēs uh, novērtējam par zemu daudzpusējās politikas priekšrocības. Vienkārši tāds ir izveidojies uh, apstākļu spiediens, bet daudzpusējā politika joprojām ir ļoti tuva mūsu sirdīm. Balī tika mm, parakstīts eh, pirmais multilaterālais nolēgums eh, pēc eh, PTO dibināšanas. Daudz no jums bija klāt tur Balī un varēja to vērot savām acīm. Līdz ar to tiek līdzvarotas attīstīto valstu intereses un attīstības valstu intereses PTO paspārnē. Mums eh, te interesē sarunas par pakalpojumu sniegšanu un nesena iniciatīva par ekoprecēm. Vēlamies, lai šī iniciatīva kļūtu multilaterāla ilgtermiņā. Tirzniecības eh, sarunu tradicionāli mērķi ir apgūt jaunus tirgus un eh, paredzēt iespējas uzņēmējiem, tas viss joprojām spēkā. 90% eh, izaugsmes turpmāk notiks ārpus Eiropas Savienības, tā tas tiek eh, prognozēts. Un mēs nākamā piecu gadu laikā vēlamies sistemātiskas iespējas tirzniecības attīstībai, eh, kā tas ir izklāstīts 2009. gada paziņojumā par tirzniecību un attīstību. Daži piemēri. Uh, Mums ir eh, vispārēja preferenču sistēma, kas ir reformēta, un tagad eh, eh, šī sistēma ir virzīta cilvēkiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama. Mēs turpinām IPA sarunas un uh, risinām sarunas ar Austrumu un Dienvidu Āfriku. Mums ir partneri Āfrikā. Uh, Dakārā, piemēram, pagājušo nedēļas nogalu norisinājās svarīga sanāksme, komisārs bija klāt un prezidents Maksals. Otrakārt, Eiropas Savienība un dalība valstis joprojām ir vislielākie donori ar 9,4 miljārdiem 2009. gadā programmai Aid for Trade. Treškārt, mēs esam uzticīgi uh, ilgtspējīga attīstība, attiecīgas sadaļas ir iestrādātas katrā tirzniecības nolīgumā kopā rakstām. Un ceturtkārt, pēc traģēdijas Bangladešā Eiropas eh, Savienības sāka sadarboties ar Starptautisko darba organizāciju un ASV, un tika paredzēts kompromiss Bangladešai, lai uzlabotu darba un drošības standartus darba vietās un šo standartu īstenošanu. Uh, tekstīliju sektorā. Pēdējais, bet nemazāk eh, svarīgais, mūsu sadarbība Lisabonas līguma īstenošanā. Mēs esam finalizējuši divas omnibus pakotnes un deleģētos un īstenošanas aktus. Un jā, un tās bija omnibus pakotnes, bet varbūt mazāk omnibus. Uh, nekā to varētu teikt par dažām citām politikām. Runājot par investīciju politiku, saprotu, kāds ir šīs komitejas viedoklis, tas ir izklāstīts atzinumā par Lisabonas līguma īstenošanu, un tās nav pārāk pozitīvas, bet komisija dara, ko var, un tagad mums ir regulas priekšlikums. Mums ir nepieciešams vairāk finanšu atbildības uh, investoriem un uh, partnervalstīm, un mēs te nepadosimies, mēs iesim tālāk. Mēs uh, vēlamies labāk pasargāt investorus un paredzēt drošākas investīciju procedūras, notiek sarunās ar Ķīnu šajā kontekstā uh, un Janmāru. Un paredzēt attiecīgas uh, tirzniecības sadaļas, uh, investīciju sadaļas tirzniecības uh, nolīgumā. Daži gan saskata problēmas tajā, ka investīcijas uh, kļuvušas par ES kompetenci. Tiemžēl parlaments mums šeit nav varējis palīdzēt. Un tagad noslēdzošs komentārs uh, par attiecībām starp komisiju un parlamentu. Mūsuprāt, uh, mūsu attiecības ir lieliskas, nevienmēr mums ir izdevies vienoties, bet runājot par tirzniecības politiku, mums ir daudz kopīgo mērķu un jūs palīdzat panākt kopīgos, šis kopīgās ambīcijas realizēt. Tātad jūs palīdzat. Un um, es ceru, ka šī lieliskā sadarbība turpināsies arī nākamajā sasaukumā. Nu, vismaz tie, kas uh, uh atgriezīsies jaunajā parlamentā un uh, pieteiksies darbam INTA komitejā, tiem varu apsolīt ļoti intensīvu darbu nākamajā sasaukumā. Jo mums jākonsolidē tas, kas panākts uh, iepriekšējo gadu laikā. Tātad uh, secinājums nevajadzētu kļūt uh, pašapmierinātiem. Kā teikts, vienmēr varam izdarīt labāk. Un kas mums tagad ir jādara? Mums jāpanāk konkrēti rezultāti pie katra punkta darba kārtībā. Darba kārtība mums ir ļoti gara. Un runājot par izaugsmu darba vietām, mums tiešām jāpierāda pilsoņiem, ka mēs to varam panākt. Paldies! Uh, Paldies! Es ceru, ka nākamajā sasaukumā jūs bieži um, apmeklēsiet mūsu Be... Nākamais runātājs būs Paskāls Kernejs, kas pārstāv Eiropas pakalpojumu federāciju. Paskālam droši vien ir labas ziņas mums. Lūdzu, kā jūs vērtējat komisijas darbu šajā sasaukumā un, protams, arī parlamentu pēdējos piecu gadu laiku? Paldies! Es izklāstīšu savu viedokli, un, manuprāt, komisija ir sasniegusi rez konkrētus rezultātus, kas tiešām ir iespaidīgi, un lielākā daļa no tiem tika minēta iepriekšējā uzrunā, bet svarīgi ir paraudzīties, kā, ko, mēs, ko komisija ir izdarījusi salīdzinājumā ar iepriekšējām komisijām. Uh, tā ir tiešām noslēgusi daudzie, daudzos gadījumos um, pārunas par nolīgumiem, un tie ir arī īstenoti. Mana organizācija strādā ar gads, un es um, neiedziļināšos pārāk uh, um, šajā plašajā un iespaidīgajā rezultātu sarakstā, bet gribu izcelt galveno. Mums ir um, daudzpusējais pakalpojumu nolīgums, kas ir izstrādāts Ženēvā, ir bijušas jau sešas sarunu kārtas. Nākamajā gadā būs nākamā uh, sarunu kārta. Uh, Un arī tas, kas tika panākts Balī eh, sanāksmē, ir kaut kas, ko mēs vērtējam kā pozitīvu. Eh, no tā eh, iegūs ļoti daudzi dažāda veida uzņēmumi. Mēs ceram, ka mēs vienosimies ne tikai par eh, tarifiem, precēm, bet arī par pakalpojumiem, kas pagaidām vēl nav tā bijis. Un runājot par TISA, um, es domāju, ka es ceru, ka mēs panāksim labākus rezultātus. Esam panākuši labāku tirgus pieju. Uh, Uh, uzņēmumiem, kas Eiropā piedāvā pakalpojumus. Tas attiec uz finanšu pakalpojumu, uz citiem pakalpojumiem, uz telekomunikācijām, uz jūras transportu, vides. Um, un līdz ar to uh, darījumi tagad ir vieglāki. Tos, viegl, tos ir vieglāk noslēgt. Tāpat runājot par valsts iepirkumu, esam uzlabojuši pieju tirgiem. Šeit arī nevienmēr runa ir par uh, produktiem vai ražojumiem, kā cilvēki domā, arī pakalpojumiem šeit ir liela loma. Un tas attiecās uz visu līmeņu uh, Uh, organizācijām, struktūrām, tās ir uh, slimnīcas, uh, universitātes un citas iestādes, kur uzņēmumi tagad var piedalīties konkursos. Arī lielāka pārvietošanās brīvība darbiniekiem tagad ir panākta. Runājot par investīciju aizsardzību, arī tas ir kaut kas, ko mēs ļoti vēlamies uh, veicināt un panākt konkrētus rezultātus. Un pie tā vēl noteikti atgriezīsimies. Is... Runājot par lielāku caurskatāmību attiecībā uz regulējumu, arī šeit. Uzņēmumi vēlas, lai viņiem būtu vairāk informācijas par to, ko dara citi uzņēmumi. Un eh, pārunas ir bijušas arī par eh, tādām trans, lielākām caurskatāmības nodrošināšanas metodēm dalību valstīs. Tāpat ļoti interesanti arī ir izvērtēt, kā ir pavirzies uz priekšu process savstarpējā izglītības uh, um, dokumentu atzīšanas jomā, licenču izsniegšanā. Ja divas dalībvalsts var labāk sadarboties, tad no tā labumu gūst abas puses. Um, the... Tāda tā, tas bija viss labais, ko es gribēju pateikt. Protams, darbs vēl nav pabeigts, daudz vēl ir darāmā. Tisas pārunas vēl turpinās un kādu laiku vēl turpināsies. Pakalpojumu sektorā mēs esam mazliet kā kļūši, kļūst par ķilniekiem lauksaimniecības dēļ un cenšamies Ženēvā pavirzīt uz priekšu pārunu procesu, bet mēs gribētu, lai lielāks skaits grupu piedalītos šajās pārunās, jo tad mēs labāk varēsim aizstāvēt savas intereses, jo mums būs labāk zināms, kādas intereses ir kādam sektoram. Arī Ķīna vēlas pievienoties šai pārunu grupai, diemžēl mūsu draugi ASV nepārāk to vēlas, jo nu, tās nevēlas, lai Ķīna šeit aktīvi šobrīd iesaistītos, bet es gribētu teikt, ka varbūt mēs varētu ķīniešus ielaist un tad skatīsimies, kas notiks. Not, un, bet katrā ziņā mēs uh, varam noslēgt uh, pārunas bez Ķīnas dalības. Uh, jo Ķīnai ir noteikti ietekme attiecībās ar citām valstīm, kas vēlētos piedalīties. Arī arābu valstis būtu ieinteresētas, ja tās redzētu, ka Ķīnai ir izredzes pievienoties. BRICS valstis uh, nepiedalās tīzā, arī ASEAN valstis, uh, arī tās nepiedalās. Daudzas Vienošanās vēl nav noslēgtas, bet labi, ka vispār pārunas ir tikušas uzsāktas, un mums ir jāraugās, kas notiek pārunās, piemēram, ar Malaiziju, ar Vietnamu, ar Taizemi jo šīm valstīm ir ļoti augstas tirgus barjeras tieši attiecībā uz pakalpojumiem. Arī Indonēzija, te pietuvojas, te attālinās, un mēs labprāt vēlētos, lai Indonēzija iesaistītos pārunās ar Eiropas Savienību. Tā ir ceturtā lielākā pasaules valsts pēc iedzīvotāju skaita, līdz ar to ārkārtīgi potenciāli. Course, uh, the... Tāpat mēs fokusēsimies uz virkni citu ieceru par kurām pagaidām vēl ir tikai idejas, bet gribu vēl uzsvērt, ka esam uzsākuši pārunas ar Indiju, ar Merkozūru valstīm. Tie ir divi lieli partneri. Pagaidām nekas īpaši vēl nevirzās uz priekšu, bet es ceru, ka tas nākotnē mainīsies. Arī IPA jau tika pieminēts. Un, bet šajā, šajā ziņā mums vēl ir diezgan ierobežots iespējas kaut ko pavirzīt uz priekšu attiecībā uz pakalpojumu tirgus paplašināšanu. Un noslēgumā tirniecības politikas elementus, protams, var uzlabot, par to nav šaubu. Manuprāt, komisijai ir jāatzīst, cik noz, liela nozīme ir importam. Parasti mēs runājam par to, ka eksports ir vissvarīgākais, ka tas e, uzņēmums interesē visvairāk, bet jāraugās arī, ka imports ļauj gūt labumu patērētājiem, un viņi tajā ir ieinteresēti. Šeit varētu runāt par to, ka līdzsvars ir praktiski panākts. Un runājot par situāciju kopumā, par brīvās tirniecības nolīgumiem, tad es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka pirmā prioritāte ir tirniecība. Tas ir bizness Un komisija ir visai līdzsvaroti, saskaņoti, e, darbojusies dažādās jomās, piemēram, tirgus pieejas uzlabošanā un citās. Bet runājot par e, noteikumiem, kas neatiec uz tirzniecību, mums nekas nav pretī, ka tie tiek iekļaut nolīgumos, bet galu galā ir jāsaprot, ka Runa ir par tirzniecības, par brīvās tirzniecības nolīgumiem. Varbūt varētu vēl runāt par to, ka vajadzētu vairāk finanšu līdzekļu tirzniecības ģenerāla direktorātam. Prioritāte ir Eiropas ekonomikas attīstība un izaugsme notiks ārpus Eiropas Savienības, tāpēc īpaši papildus līdzekļu varētu atvēlēt tirzniecības nolīgumu īstenošanai. Varbūt lielākai caurskatāmībai ir jābūt aizsardzības pasākumos, tirgus aizsardzības pasākumos. Tāpat būtu labāk, ja būtu kvalitatīvāka statistika par brīvās tirzniecības līgumiem pakalpojumu jomā Un vēl varbūt arī dalību valsts varētu aktīvāk iesaistīties, aktīvāk atbalstīt tirzniecības pasākumus. Mēs redzam komisijā, kas notiek, bet dalību valstīs varbūt tās nav pilnībā informētas par to, ko komisija dara un kur tās var aktīvāk iesaistīties. Tad vēl ir sektors, kā piemēram audiovizuālais sektors vai pakalpojumu celtniecības jomā. Šeit uzņēmumi vēlas, lai komisija vairāk cīnītos par tādu savstarpējību uh, publiskā valsts iepirkuma jomā. Piemēram, arī gribētu atgādināt antidempingu uh, pakalpojumu jomā. Paldies! Henriks. Paldies. Tālāk vārds Henriksa kungam, kas eh, ir atbildīgais par politiku Eiropas mazo un vidēju uzņēmumu un amatnieku asociācijā. Ņemot vērā to, cik nozīmīgi MVU ir ekonomikā, būtu vērts ieklausīties. Henriks Kungs. Thank you, Chair. And... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties jūsu komitejai par to, ka uzaicinājāt mani šodien. Patiešām, kā jau jūs norādījāt, mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti svarīgi Eiropas ekonomikai, jo 99% visu uzņēmumu ir tieši mazie. Un tā kā mēs runājam par komisijas uh, pilnvaru termiņu izvērtējumu tirzniecības jomā, uh, tad uh, komisijas uh, darbu aptvērums ir bijis iespaidīgs, un uh, es izteikšu tikai dažus komentārus par tirzniecības politiku. Demēr Tīkungs, kā tirzniecības ģenerāla direktorāta pārstāvis, ir noteikti ieinteresēts uh, tajā, kā šis ģenerāldirektorāts komunicē ar iesaistītajām pusēm un kā tiek komunicēts ar pašu ģenerāldirektorātu. Pirmkārt, mums ir prieks uh, par šo sāziņu ar ģenerāldirektorātu, taču mēs uzskatām, ka komisija ar uh, interesētajām pusēm un komisija vēl ir jāuzlabo, ir vajadzīga lielāka caurskatāmība, uh, interesēto pušu iesaistīšana. Viens no iemesliem, kāpēc akta izgāzās, bija tas, ka ne pietrūka caurskatāmības un bieži vien raugoties, kā notiek TTIP process, mēs nevēlētos, lai izgāžas arī tas. Reizēm arī termiņi komentāru iesniegšanai ir ļoti ierobežoti, un saziņa starp komisiju un ieinteresētajām pusēm noteikti uzlabosies, ja komentāru iesniegšanai atvēlētais periods būs pielāgots eh, konkrētajai vajadzībai. Tāpat ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, un tā mums šķiet eh, lielākā problēma. Tirzniecības politika ir jāveido, un varbūt jūs teiksiet, ka tas ir arī mūsu uz organizāciju uzdevums, taču mums ir vajadzīga komisijas palīdzība, tirzniecības politika ir jāpārtulko Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kernēsa kungs jau norādīja, ka uzsvers jāliek nevien uz eksportu, bet arī uz importu. Uh, Bieži vien tiek aizmirsts, kādu kopējo ietekmi tirzniecības politika rada uz visiem mazajiem un vidējiem uzņēmiem Eiropā. Un reizēm ir grūti darboties saskaņā ar komisijas tirzniecības darba kārtību bez šīm nepieciešamajām tirzniecības politikas ir labāk jāizskaidro mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tā kā liela, liela daļa šo politikas stratēģiju ir pārāk abstraktas. Tāpat jāņem vērā, ka caurskatāmība veicinās izpratni un uh, palīdzēs MVU labāk izprast komisijas politiku un tāpat palīdzēs arī Eiropas iedzīvotājiem. Uh, Tāpat jāveido faktu lapas par svarīgiem jautājumiem, tostarp ieguldījumu aizsardzību, um, ISDS un citiem. Tālāk runājot par tirzniecības aizsardzību, šis ir ļoti tehnisks un ļoti delikāts dosjē. Tāpēc ir vēl jau vairāk svarīgi, lai komisija nāktu klajā ar likumdošanas priekšlikumu, lai modernizētu šo dosjē. Līdz ar to mēs uh, atzinīgi raugāmies uz komisijas priekšlikumu, tāpat ir svarīgi domāt par prognozējamību, dalīšanos ar informāciju, kas ir pieminēta šajā komisijas priekšlikumā un ir ļoti būtisks uzņēmumiem un konkrēti MVU. Šie aspekti ir izšķirīgi nodarbojoties ar uzņēmē darbību. Informācijas un prognozējumības trūkums var radīt negatīvas uh, sekas informācijas eh, un arī finansiālajā ziņā. Tirzniecības aizsardzības instrumentiem ir jābūt funkcionālākiem, lai ar tiem patiešām būtu iespējams sodīt negodīgu uzvedību, dempingu un te pašā laikā nodrošināt lielāku elastīgumu. Plānotais Termiņu pārskatījums ir svarīgs solis vajadzīgajā virzienā, taču joprojām termiņu periodi ir pārāk īsi un līdz ar to nepraktiski. Procedūras ir jāvienkāršo, kur tas ir iespējams, un ja nav iespējams, tad labāk izmantot lietotājiem draudzīgus instrumentus un rokas grāmatas, lai palīdzētu ar dokumentiem tikt galā arī personām, kas nav juristi. Mēs arī atzinīgi raugāmies uz tādu vadlīniju publicēšanu, kas sekmē caurskatāmību un prognozējamību. Šīs vadlīnijas palīdzēs uzņēmumiem labāk izvērtēt savu situāciju. Tāpat ir jārunā par palīdzības centra uzlabošanu un citām aktivitātēm. Šie palīdzības un informācijas centri ir svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai izvairītos no juridiskiem sarežģījumiem. Tāpat ir jārunā arī par MVU internacionalizāciju. Šis jautājums kļūst aizvien svarīgāks. Ir sagaidāms, ka līdz 2015. gadam 19% ekonomiskās izaugsmes notiks ārpus Eiropas Savienības, un pašlaik tikai 43% visu MVU funkcionē starptautiski, respektīvi tiem ir starptautisks imports un eksperts, taču būs svarīgi, lai šie MVU sāk uh, funkcionēt ārpus Eiropas Savienības robežām un uh, apgūst jaunas jomas, kurās Eiropas Savienība var radīt pievienoto vērtību. Tāpat ir jādomā par tirgus piekļuvas datu bāzi, lobēšanu ar Eiropas dimensiju, papildus programmas, tirgus uh, kļūdu gadījumā, piemēram, valstīm atbilstošas apmācību programmas, uh, Eiropas stratēģiju, lai sniegtu standartizētu informāciju par trešo valstu tirgiem. Arī šie ir ļoti gaidīti jauninājumi no MVU puses. Ir jādomā, kā palielināt esošo pakalpojumu organizāciju efektivitāti. MVU internacionalizācija ir process, kam ir vajadzīgi atbalsta pakalpojumi ne tikai uz vietas, bet arī starptautiski, un te ir jāņem vērā jau esošās komisijas iniciatīva. Šobrīd lielākā daļa budžeta ir piesaistīta tādu struktūru veidošanai, kas ir trešajās valstīs, ir jāpievēršas pašu Eiropas Savienības valstu struktūrām. Runājot par Pasaules tirzniecības organizāciju, mēs atzinīgi vērtējam Balijas sarunu rezultātus un domājam, ka progresam jāturpinās. Komisijas eh, pozīcija tiek augstu vērtēta. Brīvās tirzniecības līguma sarunas starp komisiju un eh, trešajām valstīm ir jāturpina, jo šie līgumi vēd pie nodarbinātības un ekonomiskās izaugsmas, un tā nodara arī Eiropas Savienībā. Mums patīk arī daudzpusēja pieeja papildus divpusējai pieejai. Arī tie ir instrumenti, ar kuriem veidot politikas. Mums ir prieks par intelektuālo īpašumu tiesību iekļaušanu brīvās tirzniecības nolīgumos, tā jau ir kļuvusi par standartizētu procedūru, un mēs lūdzam komisiju turpināt šo procedūru un ietvert intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzību visos turpmākajos brīvās tirzniecības nolīgumos, jo īpaši MVU ir problēmas aizsargāt savas intelektuālās īpašuma tiesības, un uh, vēl jau vairāk starptautiskā kontekstā. Savstarpējīgums ir jāizveido radot juridiski saistošu instrumentu, kas paredz kontrolas pasākums godīgas konkurences atjaunošanai starp Eiropas Savienību un tās tirzniecības partneriem. Mēs augstu vērtējam arī netarifu barjeru samazināšanu sarunās par brīvās tirzniecības nolīgumiem, visu beidzot runājot par transatlantisko tirzniecības un investīciju partnerības programmu, jeb TTIP. Protams, mēs augstu vērtējam šo programmu, mums arī ir prieks eh, par prognozēto nodarbinātības pieaugumu un ekonomisko izaugsmi, Un eh, šis tiek salīdzināts ar brīvās tirzniecības nolīgumiem, eh, pateicoties ciešajai saknei starp Eiropas Savienību un ASV ekonomiku. Mēs priecājamies par lielāku interesēto pušu iesaistīšanu un caurskatāmības pieaugumu, tomēr mēs novērojām, ka komisijas izveidotajā konsultatīvajā grupā nebija iekļauti MVU pārstāvji. Iespējams, tā notika kļūdas pēc Un mēs pieprasām arī uz MVU attiecinām sādaļu šajā TTIP, jo īpaši runājot par piekļuvi tirgiem. Paldies, es iekļāvos man atvēlētajā laikā. Patiešām saka priekšsēdētājs. Tālāk dosim vārdu Sukuba kungam, kas ir tirzniecības politikas eksperts no Austrijas eh, darba ņēmēja kameras is part of your labor and Republic of the Union. You are one. Un tātad uh, jūsu vērtējums Eiropas Savienības tirzniecības politikai. Dāmas un kungi, es jums uh, novēlu jauku pēcpusdienu un pateicos uh, par uzaicinājumu, lai varētu uzstāties šajā uzklausīšanā. Policy, um, like to... Es gribētu iesākumā ieskicēt uh, tos mērķus, par kuriem vajadzētu gādāt Eiropas Savienības tirzniecības politikai, pirms mēs izvērtējam atsevišķas komisijas iniciatīvas un tāpat dažus horizontālus jautājumus, kas mums ir būtiski. Kopš Lisabonas nolīguma kopējā komerciālā politika ir tikusi orientēta uz Eiropas Savienības ārējo darbību. Punkts 3.5 līgumā par Eiropas Savienības darbību paredz, ka vajag nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, solidaritāti, savstarpējo cieņu starp tautām, godīgu tirzniecību, nabadzības izskaušanu un cilvēku tiesību aizsardzību. Es domāju, ka šodienas izvērtējuma kontekstā ir nepieciešams izvērtēt politikas konsekventumu, to, vai komisijas politika patiešām praksē ir atbildus šiem mērķiem. Šobrīd arī jārunā par ēst tirzniecības orientāciju uz investīcijām, te ir jārunā par tirzniecības darba kārtības liberalizāciju, par robežu jautājumiem. Bieži vien tiek izteiktas cerības, ka mēs varētu, tā sakot, iztirgot sevi ārā no krīzes, uh, kā bija norādīts komisijas 2010. gada paziņojumā, taču mēs domājam, ka šāds pieņēmums ir kļūdains. Aptuveni 88% pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem, kas radīti Eiropas Savienībā, nāk no pašas Eiropas Savienības, kas nozīmē, ka iekšējais pieprasījums vienotajā tirgu ir izšķirīgāks Eiropas Savienības ekonomikai un ir vēl jāstiprina. Ņemot vērā politiskos mērķus un iekšējā tirgus, uh, ietekmīgumu. Mēs domājam, ka Eiropas Savienībai ir gan atbildība, gan kapacitāte, lai stiprinātu Savienības iekšējo pieprasījumu un tāpat ņemtu vērā taisnīgu resursu sadalījumu un vīdes un sociālos standartus. Runājot par tirzniecības sarunu līmeni, patiešām ir tendence, uh, par labu šiem brīvās tirzniecības nolīgumiem, un mēs uzskatām, ka divpusējo un daudzpusējo iniciatīvu apjoms var apdraudēt uh, starptautiskas sarunas. Jā, notika ministru konference Balī, PTO paspārnē, taču es Nedomāju, ka mēs varētu runāt par tādu daudzpusīguma renesansi, jo daudzi Dohas saruna rezultāti joprojām ir ļoti lielā mērā kompromisa rezultātā radušies. Tagad atgriezīsimies pie dažiem izšķirīgiem horizontāliem jautājumiem, kuros es gribētu pievērsties attiecībā uz Eiropas tirzniecības nolīgumiem. Sāksim jau ar darba standartiem. Uh, brīvās tirzniecības nolīgumos. Mums ir prieks, ka šajos brīvās tirzniecības līgumos ir iekļautas šīs ilgtspējas klauzulas, tomēr e, tajās ir arī problēmas. Tostarp atšķirībā no citām sadaļām šie noteikumi nevar būt uh, saistoši. Ja tie tiek pārkāpti, tad eh, pārkāpums rezultēs tikai starpvaldību sarunās, kas nozīmē, ka šīs sadaļas ir pakārtotas citām brīvās tirzniecības nolīguma sadaļām. Mēs tāpat ierosinām, ka brīvās tirzniecības nolīgumu strīdu risināšanas mehānisms ir jāpakļauj noteikumiem, un tāpat arī brīvās tirzniecības nolīguma pārkāpumi ir jāsankcionē, uh, paredzot finansiālus sodus. Tāpat runājot par ilgtspējas klauzulām, jeb iedaļām, ir jābūt saistošiem pienākumiem iestrādāt eh, likumā un praksē visus starptautiskās darba organizācijas darba standārtus un konvencijas. Tomēr, ja mēs paraugāmies uz ES un Korejas brīvās tirzniecības nolīgumu, uh, attiecībā uz standartu ratifikāciju, tur ir tikai vāji formulējumi, ka ir jābūt uh, centieniem ratificēt tās uh, stetotiskās darba organizācijas konvencijas, kas vēl nav ratificētas. Un kon, Koreja vēl nav ratificējusi četrus no astoņiem stetotiskās darba organizācijas nolīgums. Uh, Tāpat ir jārunā par Kolumbiju, kur eh, darba standartu ieviešanu kavē tas, ka jāņem vērā valsts eh, sarežģītie tehniskie un eh, ekonomiskie apstākļi. Tā kā Kolumbijā situācija ir bīstama, Austrijas darba ņēmē kamera ir aicinājusi uzmanīties ar uh, šī dokumenta ratifikāciju. Es vēlētos runāt arī par pilsoniskās sabiedrības nozīmi, par dialogiem un fórumiem, kas ir ļoti būtiski. Ir jāuztur dialogi starp sociālajiem partneriem NVO un amatpersonām, tomēr šajā gadījumā ir svarīgi, kādā veidā tas notiek. Mēs ierosinājām, ka valdībām vajadzētu būt pienākumam reaģēt uz sociālo partneru un NVU sūdzībām, pamatojoties uz šīm ilgtspējas sadaļām. Tāpat mūs satrauc komisijas pieeja ieguldījuma aizsardzībai. Pašreizējās divpusējās sarunās komisija plāno iekļaut investīciju aizsardzības punktus ISDS, kas ļautu starptautiskām uh, Eh, korporācijām apstrīdēt starptautisku eh, tribunālu lēmumus, piemēram, gadījumos, kad pol politikas pasākumi kavē peļņas mērķus. Un kā mēs zinām, šāda situācija var ievērojami kaitēt nacionālajai politikai, demokrātiskiem suverēniem lēmumiem un arī no juridiskā skatpunkta uh, likumdošanas sistēmas apdraudēšana ir diskriminācija pašmā investoriem. Ir virkne pierādījumu tam, ka pastāv uh, liela, uh, liela interešu konflikti uh, šādu gadījumu starpniekiem, jeb šķīrē tiesām un šīs arbitrāžas tiesas būtībā aizslēgtām durvīm lēmīja par lielām nodokļu maksātāju naudas summām. Uh, Arī no ju juridiskā skatpunkta šī situācija izskatās problemātiska. Ir virknē labi zināmu gadījumu, kas ilustrē to, ka ir pamats bažām, un mēs esam pret ISDS 2009. gadā. Zviedrijas uzņēmums Vattenfall pieprasīja milzīgu summu un vēl procentu kompensāciju no Vācijas valdības, balstoties uz divpusējo investīciju noteikumiem. Uh, saistībā ar vides standartiem ogļu enerģijas stacijā. 2012. gada at, atkal tas pats uzņēmums iesūdzēja tiesā Vācijas valsti, un tie ir piemēri, kas parāda, ka industrializētās Eiropas valstis nav noregulējuši situāciju. Mēs domājam, ka sākotnēji šie noteikumi apdraudēs tikai attīstības valstis. Komisija šobrīd ir iesaistījusies sabiedriskā apspriešanā par šo investīciju jautājumu, taču es domāju, ka šī pieeja nav pietiekama, ņemot vērā to, ka šī pieeja ir ietverta arī citos nolīgumos, tostarp cita nolīgumā, uh, kur nav paredzēta šāda sabiedriska apspriešana vispār. Pāriešu pie cita jautājuma, kas arī ir ārkārtīgi būtisks mums proti sabiedrisko pakalpojumu garantēšana. Mūsuprāt, eh, tos vajadzētu pilnībā izslēgt no tirzniecības nolīgumiem, un to mēs jau daudzkārt esam sacījuši, Esošajai politiskajai telpai vajadzētu nodefinēt, ko nozīmē šie sabiedriskie pakalpojumi nacionālā līmenī un kā tos vajadzētu regulēt. Šobrīd komisija ir eh, nākus klajā ar jauniem aktīviem pasākumiem saistībā ar pakalpojumu jomu, un tie mums sagādā bāžas, proti TTIP ir izvēlējies tādu negatīvā saraksta pieeju, uh, kas nozīmē, ka kaut kas vai nu tiek iekļauts sarakstā vai pazaudēts, un es domāju, ka tam nevajadzētu radīt precedentu turpmākajām sarunām. Tāpat vēlētos norādīt, ka nesena sabiedriskā iniciatīva tiesības uz ūdeni ir eh, piemērs tam, ka ir jāpasargā sabiedriskie pakalpojumi, un to vajadzētu pārnest arī uz ārējām attiecībām, kas nozīmē, ka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas koncesijas vajadzētu izslēgt no tirzniecības un investīcijas līgumiem. Visu beidzot, es vēlētos eh, pāriet pie caurskatāmības jautājumiem. Es nedomāju, ka tirzniecības politikas uh, galvenā tēma ir uzņēmē darbība. Mēs zinām, ka te ir virkne dažādu jomu un arī sabiedrība ietekmē tirzniecības politika. Un mēs domājam, ka demokrātiski lēmumi ir jābalsta uz leģitimitāti, līdz ar to sarunu slepenība nav attaisnojama un ir pretrunā ar labas pārvaldības principiem. Tāpēc mēs ierosinām Eiropas Savienības sarunu mandāta dokumentus padarīt pieejamus sabiedriskajai diskusijai un rīkot sarunas ar ieinteresētajām pusēm, kas pārsniedz pašreizējo pilsoniskās sabiedrības dialogu un iekļauj arī Eiropas parlamentu visos sarunu posmos. Es domāju, ka tie būtu izšķirīgi priekšlikumi, uz kuriem balstīt Eiropas Savienības tirzniecības politiku, lai tā tiektos uz lielāku demokrātisko leģitimitāti. Eh, Ulmer, from... Paldies. Nākamā būs Karina Ulmere no Afrodev, eh, kas ir eh, apvienotā pasaules baznīca organizācijā Lūdzu. Paldies! Es runāšu attīstības Kongo kopienas vārdā. Šī kopiena ir trīs paziņojumi izstrādāti par runātā izslēdzies mikrofons. Es domāju, ka lielākoties uh, ierosinājumi šajos paziņojumos, eh, reforma ierosinājumi nav tikuši ņemt vērā. Eh, to gribēju sākt. Es komentēšu Global Europe situāciju. Kopumā man ir seši komentējumi punkti. Runāšu par cilvēku tiesībām, tirzniecībā, par caurskatāmību un sniegšu vairākas rekomendācijas. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs redzam, ka es tirzniecības politika veido arī ārlietu politiku, jo ārlietu politika ir pietiekami vāja un tā ir jāstieprina. Par to daudzi cilvēki ir satraukušies, darba programma ir milzīga un um, šī politika daudzējādi ietekmē tirzniecības politiku. Um, mūs interesē izaugsmas kvalitāte ne tikai kvantitatīvi. Uh, skaitliski aspekti. Nikāpē izaugsme netulkojas sociālajā vai ilgtspējīgajā attīstībā. Par to mums tiešām daudz jārunā ar tirzniecības ģenerālu direktorātu. Runājot par eh, dažādu veidu tirzniecību, um, UNIBI multilaterālu attīstību, uh, Mēs saprotam, ka sadarbībā te notiek dažādos līmeņos, bet ne visi resursi tiek izmantot. Piemēram, eksporta kompensācijas lauksaimniecības politikā. Komisārs Čalošs eh, tās piedāvā kā tādu o, medus maizi jākākā valstīm. Mēs uzskatām, ka šis elements jāskata PTO kontekstā. Nu, lai Eiropas Savienība varētu dažādus fórumus izmantot dažāda līmeņa eh, nolīgumiem, jo šobrīd eh, šī politika noved pie daudzu valstu pozīciju vaināšanas. Runājot par eh, ilgtspējīguma sadaļām, tas arī paliek milzīgs izaicinājums. Mums jāpiedalās un jāuzlabo šī brīža situācija ar uh, brīvās tirsniecības nolīgumu un to nosacījumu palīdzību. Nu, šķiet, ka līdzsvars starp tirsniecību un attīstību nav vienmēr, netiek vienmēr uh, pareizi uh, likts pārāk daudz ir atkarīgs no politiskām struktūram. Arī brīvās tirsniecības nolēgumi nevienmēr garantē vislabākos ražošanas apstākļus. Bet mēs uzskatām, ka to nevar deleģēt nacionālajiem līmenim. Mums Pašiem ar to ir jānodarbojas. Mēs zinām, ka tirzniecība izraisa sociālo spriedzi attīstības valstīs ir tīpaši, un Eiropas Savienībai daudz aktīvāk jāiesaistās šajos procesos, un uh, uh, vajadzētu vērot, kā tirzniecības liberalizācija ietekmē attīstību. Tas pagadām tā gluži nenotiek tirzniecības ģenerāldirektorātā. Runājot par tirzniecības iniciatīvām, daži bija IPA uzklausīšanā vakar tepat parlamentā, un novērtējums ir tāds ļoti jaukts. Mēs redzam, ka dažas valstis parakstās uh, pie šīs iniciatīvas Aid for Trade, bet uh, vai viņi to dara tirzniecības labad vai palīdzības labad, par to ir grūti spriest. Daudz tiek runāts arī par uh, Uh, uz eksportu orientēto tirgus apgūšanu. Mm, es domāju, laiks rādīs, kāda ietekme IPA iniciatīvai būs uz um, attīstību ilgtermiņā. Pagaidām Pasaules uh, banka ierosina uh, Uh, savus indikatorus, uh, lai mērītu IKP. Mēs vēlamies uz attīstību vērstu uh, IKP indikatoru, ko pagaidām neņem vērā. GSP šobrīd tika reformēta, bet ne visi AKK valstīs vēlas izmantot mūsu ieteiktos parametrus brīvās tirsniecības nolīguma parakstīšanai par cilvēku uh, tiesībām tagad. Un te veidos konflikts uh, starp tirzniec, starptautisko tirzniecību un starptautiskajām cilvēktiesībām. Uh, vislabāk to var nodemonstrēt ar konfliktu ap ūdens resursiem, uh, tā sauktās tiesības uz ūdeni. Mums jāuzticas tirgumu, mums jātiec drošības, pārtikas drošībai, un mēs redzam, ka starptautiskā tirzniecība negarantē šo drošību. PTO noteikumi drīzāk traucē uh, pārtikas drošības uh, garantēšanai. Hmm, Indijā, piemēram, PTO iejaucas iekšējās lietās un dominē uh, nacionālās politikas uh, tajā, kas skar pārtikas drošumu. Mēs uh, tam nevaram piekrist un vajadzētu vēlreiz uh, uh, apsver to, kā starptautiskā tirzniecība saskan ar starptautiskajām cilvēktiesībām. Konkrēts gadījums ir Kambodžas piemērs. Tur notiek cilvēktiesība neievērošana, kas izriet uh, no mm, tāda brīvās tirzniecības nolīguma. Un mēs uh, redzam, ka komisija te saglabājas uh, nozīmīgas eh, pilnvaras. Četri gadi ir pagājuši, Kambodžas eh, organizācijas iesniedz sūdzības par noteikumu neievērošanu. Komisija joprojām lēmumu nav pieņēmusi šai sakarā, bet eh, tām nevajadzētu būt tikai un vienīgi komisijas lēmumam. Žēl, ka pagaidām situācija nav tālāk attīstījusies. Mēs uzskatām, ka TTIP um, sarunas iespējams eh, ļaus vairāk diskutēt par eh, šiem strīdīgiem aspektiem un iespējams vienoties par jauniem noteikumiem. Mēs redzam, ka TTIP eh, sarunas daudz ko ietekmēs arī sociālajā un vides jomā Eiropas Savienībā. Un šajā ziņā tas varētu dot stimulu. Runājot uh, par investīciju politiku, ārvalstu tiešas investīcijas uh, tiek uzskatītas par labam, par izaugsmu darba vietas uh, nesošam, bet kāda izaugsma un kādas darba lietas, mm, darba vietas tās ir, drīzāk mēs te vērojam zemes sagrābšanu, uh, kas, no kuras gūst labumu lielas kompānijas, kas īsti nepalīdz ilgtspējīgai attīstībai un sociālajai videi. Ka te vajadzētu runāt par nelīdzsvarotību starp tiesībām un pienākumiem. Janmārā atkal tika uzsāktas EBA sarunas un Mēs eh, šeit esam ļoti kritiski, jo mēs redzam, ka mērķi nav vērsti uz attīstību, bet uz eh, peļņu, uzņēmēju darbības eh, peļņu. Mēs labprātāk redzētu spēkā ANO vadlīnijas par zemes izmantošanu, par caurskatāmību. Uh, Jūs esat dzirdējuši par alternatīvu tirzniecības mandātu, mm, ko izstrādājusi Pilsoniskās sabiedrības koalīcija. Pagaidām teksts uh, nav pieejams, bet runa lielākoties ir par uh, caurskatāmības trūkumu, uh, kas ietekmē daudzus aspektus ikdienas dzīvē. Runājot par starpkomitejas darbu pa, par šīs komitejas darbu. Te arī vērojam vairāk konflikti, vairāk svarīgas sanāksmes noritējušas in-kamera režīmā, izkļaujot tādējādi pilsonisko sabiedrību. Mēs vēlētos, lai ierobežots tekstus publiskotu, lai mums būtu piekļuve šiem tekstiem. Citādi cilvēki apeltīti ar varu lasa šos tekstus un um, sabiedrībai nav šīs piekļuves. Daudz tiek runāts par situācijām, kur visi um, gost labumus, bet uh, īstenība bieži vien tāda nav. Un tas arī ir jāpiemina. Stauslav Brindisen, ANO eh, cilvēktiesību sūtnis, eh, ir izstrādājis rekomendācijas, kā uzlabot eh, cilvēktiesību situāciju, ko mēs varēsim izlasīt nākamajā komisijas paziņojumā. Uh, ka mēs vēlētos redzēt šīs komitejas reakciju uz uh, sūtņi izstrādātajām rekomendācijām. Paldies! Tagad atgriezīsimies pie Žana Luka Demartī. Es gribu pateikt dažus vārdus par šo komiteju. Es esmu tās vadītājs including you, to organize uh, workshops, hearings. Mēs ļoti atbalstām caurskatāmību. Esmu pilnīgi pārliecināts par to. Es nevaru iedomāties, ka vēl kādā citā parlamentā pasaulē būtu tirniecības komiteja, kuras darbība būtu tik ļoti pieejama publikai un publiskai apspriešanai.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 Jā, dangiš. dangiš. Paldies vārds eh, Langas kungam. Mēs uzklausījām ļoti dažādu vērtējumu attiecībā uz komisijas tirzniecības politiku, tās darbību tirzniecības politikā. Un eh, runājot par pēdējo runātāju, tad te ir jāraugās arī uz to, kādas pozīcijas Intas komiteja piedāvāja, jo mēs šeit arī neesam vienmēr vienprātīgi, mēs pārstāvam dažādas politiskās nometnes un arī sabiedrības ieteikumi ir tikuši šeit pārunāti un daudz arī bijuši gadiem, ka tie ir noraidīti. Bet runājot par epas, jo tas ir, varētu teikt, pamats, uz kura tiek vērtēta tirzniecības politika. Pārunas notiek jau šķiet mūžīgi, un, tag, un regulāri es dzirdu sakām, ka nu pat, nu pat tās pārunas noslēgsies, bet tad tas atkal ievēlkas divus gadus un īsti nav saprotams, kas īsti notiek ar šiem ekonomiskās partnerības līgumiem. Un kas ir jādara, lai beidzot spērtu lielu soli uz priekšu un varētu iegūt uzlabojums gan labklājībā partnervalstīs, gan arī uh, beidzot pārunas varētu beigties un netiktu izdarīts nevajadzīgs spiediens. Varbūt jūs varētu pastāstīt mazliet, kas tad īsti notiek ekonomiskās partnerības nolīguma jomā. Paldies, tagad lūdzu zaļo pārstāvis. No, nu, uh, eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju pārliecināt runātājus uh, par, par to, ka mūsu kamera uh, sanāksmēs neizskan uh, tik ļoti konfidenciālas lietas. Nedomājiet, ka Demārti kungs tad ierodas un uh, mums izstāsta visdziļākos eh, noslēpumus, kas komisijai vispār ir. Eh, tā tas tiešām nenotiek. Nedomājot arī, ka ja jūs būtu klāt vienreiz tādai, tādā inkamera sanāksmē, jūs būtu lietas kursā par visu, kas notiek komisijām, tā tas gluži nav. Runājot par um, izskanējušo informāciju, man ir divas piezīmes. Vispirms par iekšējo saskaņotību. Domājot par Eiropas tirsniecības politiku, jūs teicāt, direktora kungs, ka Eiropai tagad ir ļoti uh, noslogota darba programma tirsniecības jomā. Eiropa tagad apsver savas ofensīvas un defensīvas intereses. Uh, kat katram konkrētam sarunu procesam, jo katrā tādā procesā ir uzvarētājs, ir zaudētājs, ir intereses, ir līdzsvars, par ko jādomā. Principā šis līdzsvars jāpanāk starp uh, tiem, kam ir ofensīvas intereses un tiem, kam ir defensīvas intereses, un lai tas viss kalpotu Eiropas ekonomikai. Tas, protams, pieprasa. Uh, zināmā atbildība, bet tas, ka Eiropai nav industriālās politikas pēc būtības, rada daudzas grūtības sarunu vedējiem, ko mēs esam sapratuši strādājot šeit Inta komitejā. Tas arī diktē vajadzības nākotnē. Domājot par uh, transatlantiskiem nolīgumiem. Nevar neapspriest tādas lietas kā globalizācija, Eiropas loma tajā, attiecības ar ASV, Ķīnu un citām pārējais posmu valstīm, ekonomikām, kas strauji pieaug pie un attīstās. Un te citreiz ir ļoti liels domstarpības, teiksim, Defren. Uh, kungs bieži runā par uh, šo līdzsvaru, kas bieži iztrūkst, uh, teiksim, strādājot ar ASV, tad bieži parādās šī amerikāņu tendence kritizēt Ķīnas politiku, un tagad konkrēti par eh, lietas būtību. Eh, runājot, piemēram, par Ķīnā saražotiem saules paneļiem. Dalība valstis, runājot par šo paneļu izmantošanu, eh, izrādīja ļoti lielas domstarpības publiski, nevis, teiksim, sanāksmes kontekstā, kas būtu normāli, bet arī publiski, starptautiski domstarpības bija milzīgas. Un, uh, Un tagad, vērojot Ķīnu, eh, Ķīna izmantoja to, ka Eiropas Savienība ir šīs domstarpības, tieši tā kā to bieži dara Krievija. Un tas ļoti kaitē mūsu interesēm kopumā. Demartīkungs man viens jautājums, tāds no konteksta izrietošs jautājums. tas fakts, ka komisijai, komisija apstiprinās uh, GMO um, 15.07, uh, lai uzlabotu attiecības ar uh, ASV vai ko jūs par to teiksiet, un tad arī par pakalpojumu jautājumu. Es dzirdu, ka pakalpojumi arī ir uzņēmē darbības sastāvdaļa. Labi. Bet eh, vai nevajadzētu šeit eh, iezīmēt arī sociālo dimensiju? Teikt, kur no vienas puses ir eh, uzņēmē darbība, bet no otras puses, teiksim, ūdens pakalpojumi un uh, ūdens pakalpojumu liberalizācija mm, neveido uh, uzņēmē darbību, bet drīzāk veidot tādu demokrātisku vērtību, humāno, humanitāro vērtību. Es domāju, ka nepareizi runāt, teiksim, par ūdens resursiem tīri no uzņēmēja darbības skatu punkta. Un tad jautājums, jums ir labas attiecības ar Karī fórumu. Ko jūs domājat par nodokļu oāzēm un finanšu pakalpojumu liberalizāciju? jo te, protams, parādās šis nodokļu āžu, nodokļu nemaksāšanas, eh, izvairīšanas jautājums. Un eh, MVU sektors, es saprotu jūsu pieju, bet runājot par mm, publiskiem tirgiem, te mani interesētu zināt, eh, Eiropa tagad daudz ko liberalizē, bet vai jūs man šķiet, ka ASV 23% no tirgiem ir rezervēti MVU. Vai jums tas patīk, vai jūs uzskatāt, ka te viss būtu jāliberalizē? Arotbiedrību pārstāvjiem. Es īsti nesapratu. Es jau no rīta pajautāju. Segons kundzei. Es... Jā, nekā mums nav tik daudz laika, <laughs> saka priekšsēdētājs. Jā, jautājums uzdod komisāram. Jā, bet tad es uzdevu, es uzdevu, es, es, es uzdošu jautājumu komisāram. Tad pēdējais jautājums tieši komisāram. Tik runāts daudz par caurskatāmību. Kā jūs pārvaldāt šo jautājumu, kas visu laiku atkal un atkal uzpeld šajās sarunās? Kā jūs to menedžēt sabiedrībā? Nu, mums ar to šobrīd ir liels grūtības. Nu, es domāju, ka jums arī. Nevar uh, taču izskaidrot, kāpēc uh, konkrēti dokumenti netiek publiskoti, uh, neatkarībā no tā, kas ir mūsu partneri, ASV, Japāna vai kāda cita valsts. Iguvē. Un tagad goja pārstāvis Merfī kungs. Runājot par bilanci Eiropas komisijas uh, tirzniecības darba uh, programmu, tas viss atkarīgs, kā jūs pats uz to skatāties, vai jūs atbalstāt uh, uh, tirzniecības politiku un kā jums vispār patīk uh, tas, ko veic Eiropas Savienība. Nu, manuprāt, galvenais pluss vai priekšrocība. Uh, tas bija, tas saistās ar aktas pakotni. Tas parādīja, ka uh, tirzniecības politiku cilvēki, sabiedrība visnotaļ vērtē un seko līdz, kas tur notiek. Un akta bija ļoti labs piemērs, kas parādīja, kas var notikt, ja nu kaut kas tiek izstrādāts, kas nesakrīt ar sabiedrības viedokli. Es gribu uzdot jautājumu, kādu mācību Eiropas komisija ir guvusi no šī gadījuma ar akta. Runājot par komunikācijas stratēģiju, jādomā, jūs noteikti izdarījāt kādus secinājumus, bet vai ir kaut kas arī tālāk ejošs, kāds dziļāks secinājums, kā labāk iesaistīt sabiedrību, sabiedrības organizācijas, domājot par to, kā ietekmēt tirgu, kā īsti regulēt to, vai šeit komisijai ir tagad kāda jauna pieeja. Un otrs, tas ir tāds negatīvs. Sita, ceta uh, pārunas. Šā tās es uh, vērtēju kā negatīvas, vismaz šo tekstu. Un šeit iespējams draud tiesu darbi starp uh, mūsu dalību valstīm un ASV, jo runa nav tikai par sociālajām strādājošo tiesībām, bet uh, vispār par tiesībām, kādas uh, valda korporācijās. Um, pozitīvi ir vērtējams tas, ka tagad uh, sabiedrība vairāk seko līdzi un labāk apzinās to, kāda ir šī um, Eiropas komisijas tirzniecības politika. Sabiedrība arī izdara spiedienu, tā vēlas vairāk sabiedrisku apspriešanu, cik lielā mērā komisija ir apņēmusies arī kaut ko darīt, lai sabiedrības intereses tiktu ņemtas vērā. Uh, cik lielā mērā ir iespējas arī tam atlicināt laiku, turklāt īstajā brīdī. Un vēl viena mācība, ko mēs esam guvuši pēdējo piecu gadu laikā, tas parāda, ka ir nepieciešami neatkarīgi ietekmes novērtējumi. Tas ir pilnīgi skaidrs. Komisija runā par izaugsmu darba vietām miljoniem un biljard, miljardiem eiro Tas pats notiek dalību valstīs. Un, ja tā paskatās, kas tad īsti notiek, tad, nu, neko, tas sausais atlikums tāds neliels tomēr. Un galu galā bieži var izdarīt secinājumu, ka negatīvā ietekme nav tik liela, kā varēja gaidīt, ir nodarbinātības samazināšanās, bet tā ir mazāka nekā varēja gaidīt. Un ir nepieciešams izveidot neatkarīgu struktūru, kas eh, būtu kurā strādātu augsta līmeņa eksperti, kas varētu piedāvāt neatkarīgus ietekmes novērtējumus. Paldies! Vai vairāk neviens nevēlas lūgt vārdu? Lūk, došu vārdu Demartī kungam, lūdzu. Ah, Paldies! Es centīšos atbildēt uz daudziem jautājumiem, bet es mēģināšu mazliet strukturēt um, jaut, jautājums pēc to rakstura. Runājot par ilgspējīgu attīstību, strādājošo tiesību ievērošanu. Uh, it's clear that uh, ir skaidrs, ka ilgspējīga attīstība ir ļoti nozīmīga mūsu tirniecības nolīgumā, bet tā pašā laikā tirniecības nolīgums nav vienīgais instruments, lai panāktu progresu šajā ziņā, runājot par ilgspējīgu attīstību. Tas ir noderīgs instruments tāds labs rīks, bet mēs nevaram prasīt no tirniecības nolīguma. Katrā ziņā mums nav iemesla kaunēties par to, ko esam paveikuši. Ilgtspējīgās attīstības uh, nodaļa mūsu tirniecības nolīgumos ir vērtējama kā kvalitatīva. Daudzos gadījumos ir nākas ierobežot ambīcijas un tieši saistībā ar jaunatīstības valstīm gras, ir nepieciešams atteikties no dažām ambīcijām, nevar panākt visu. Valsts ir ieinteresēta savas suverenitātes saglabāšanā, un šis jautājums ir delikāts. Gribu atgriezties pie jautājumu, ko uzdeva Langas kungs par ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Nu, piemēram, izpildes klauzula. Tas nozīmē, ka nolīgumu uz laiku var atcelt vai pārtraukt tā īstenošanu, ja redzams, ka ir problēmas cilvēktiesību jomā attiecīgā valstī. Un tā ir viena no problēmām, kas mums bija šajās pārunās. Tā tiešām ir. Mēs atrodam kompromisu, atsaucoties uz Kotonu nolīgumu, kas arī tika pieminēts. un tas attiecās uz pēdējā laikā noslēgto līgumu ar Rietumāfriku. Šeit ir jābūt skaidram, skaidram mērķim un jābūt līdzsvaram. Tāpat ir jārespektē tā partneri īpatnības, ar kurām ir pārunas. Tāpat tika minēti jautājumi kā pārtikas drošība par to runāja um, baznīcu organizācijas pārstāve. Arī šeit. Un tik teikts, ka tirzniecība neatstāja pozitīvu iespēju uz attīstību, bet gluži pretēji, piemēram, Balī mēs redzējām, ka gandrīz vienprātīgi, vienbalsīgi Āfrikas valstis, AKK valstis un citas valstu grupas uh, spēja vienoties par tirzniecības atvieglošanas pasākumiem, jo šajās valstīs ir izpratne, ka uh, tirzniecības atvieglojumi uzlabos to situāciju. tas, kā situācija ir tāda vairāk saistās ar konfliktiem, runājot par Indiju, tad šis pārtikas drošības jautājums ir jārisina, un tas ir jārisina tādā veidā, lai um, pārtikas drošība netiktu apdraudēta kaut kur citviet. Tas ir vienkārši piemērs, lai jūs redzētu, ka jautājums nav tik vienplākšņains vai tik vienkārši interpretējams. Mēs neizmantojam sankcijas kā konflikta risināšanas līdzekli. Mēs uzskatām, ka kooperācija, sadarbība, dialogs, sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir labāks līdzeklis. Es runāju arī par ASV, par pārunām ar ASV, kur arī nolīguma daļa par strādājošo tiesībām, par ilgspējīgu attīstību nedarbojas un nekādas sankcijas šeit nav paredzētas, bet kaut ko mēģināt panākt ar varu, tas arī tam nav jēgas. Ir jāraugās nopietni uz starptautiskās darba organizācijas konvencijām tas viss ir jāņem vērā mūsu pārunās par tirniecības nolīgumiem. Un es vēlreiz atkārtoju, mēs nevaram gaidīt, lai pārunas par tirzniecību aizstātu jebkāda cita veida politiku, ko īsteno Eiropas Savienība. Gribu mazliet vēl atgriezties pie ISDS un iespējām un riskiem, kādi saistās ar šo konfliktu risināšanas metodiku. Es gribu uzsvērt, ka vairāk, vairāk nekā 1400 dažādos divpusējos nolīgumos starp dalībvalstīm un trešajām valstīm kur ir paredzēts, paredzēta šī konfliktu atrisināšanas metodika, tad nekādas debatas dalībvalstīs par to nav bijušas. Un pēc Lisabonas līguma pieņemšanas šī tipa uh, instruments tiek pacelts kopienas līmenī, bet tas ir jādara ar veselo saprātu. Uh, respektējot tiesības veidot jaunus noteikumus. Mēs gribam saglabāt mūsu tiesības eh, izstrādāt um, jaunu regulējumu. Un atbildēšu tagad Franciski Žadokungam. Nē, mēs negrasāmies uzsākt pārunas par izvēles vai vēlēšanu iespējām dažādās dalību valstīs. Mēs neizmantojam nekādas trade-off iespējas ar dažādām valstīm. Pastāv kolektīvās preferences, kas mūsu partneriem ir jāievēro. Un mūsu pamata noteikumus, veselības aizsardzība, patērētāja aizsardzība, mēs no tiem neatteiksimies. Tālāk par kukurūzu, kas ir ģenētiski modificēta, tas ir 15.07, vai to var vērtēt pozitīvi? Grūti pateikt, mēs turpināsim uh, izmantot, vadīties pēc mūsu noteikumiem, tie jau tiek izmantoti. Šis lēmums tika pieņemts noteiktā situācijā un, manuprāt, tas, kas ir paredzēts pārunās ar Amerikas Savienotajām valstīm, nav saistīts ar to, kā mēs regulējam situāciju savā lauksaimniecībā Eiropas Uh, lauksaimniecībā. Mēs redzam, ka šeit uh, lauksaimnieki to nevēlas, un, un mēs katrā ziņā nesāksim pārunas ar ASV, apsolot ASV, ka mēs tagad audzēsim ģenētiski modificētu kukurūzu, ja mūsu lauksaimnieki to nevēlas. Un tāpat arī neuzsāksim, nesāksim importēt. Uh, gaļu, kas ir uh, apstrādāta ar hormoniem vai nāk no dzīvniekiem, kas saņēmuši hormonus. Tad mūsu galvenie tad pamata lēmumi paliek nemainīgi. Tagad runāšu tālāk angļu valodā. Mēs neveiksim pārunas ne ar vienu trešās valsts pārstāvu par mūsu valsts pakalpojumiem vai sabiedriskās intereses pakalpojumiem. Un sabiedrisko pakalpojumu jomā mums ar Kanādu ir tā saucamais negatīvais saraksts, tad izslēdzošs saraksts. Un tas ir ticis ieviests arī mūsu noteikumu kopumā par pakalpojumiem. Tas ir otrajā pielikumā, un tas nozīmē, ka tā tas ir noregulēts. Tas pats attiecas arī uz ūdeni. Uh, šie jautājumi parādās sabiedriskajā apspriešanā, bet ne tādā veidā, ka tas īsti neatbilst eh, tam, kas īstenībā ir panākts pārunās. Grūti pateikt, vai vienmēr iesaistītā puse, kas šajā gadījumā varētu būt ASV, būs apmierināta, bet mūsu pārunu pozīcija ir stabila. Mums ir jāvērtē dzīves īstenība, realitāte tāda, kā tā ir. Un tirzniecības nolīgumi atspoguļo Eiropas intereses, nevis eh, tie nesaskan ar kādu ideoloģisku projektu, tas nav ne kreis, ne labējs projekts. Mēs eh, vēlamies panākt izaugsmi un darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā. Un tas arī ir uh, zināms, ka darba vietas tirniecībā ir la ar labāku algu nekā citviet, citos sektoros. Un tas ir tā redzams daudzās valstīs, efekts ir redzams. Tā es varētu reaģēt uz vairākiem komentāriem, ko dzirdēju šodien. Un pēdējais par eksporta, Kom. eksporta kompensācijas lauksaimniecībā ir paredzēts tagad, ka tos varēs izmantot tikai krīzes situācijā un es nedomāju, ka tie vispār tiks izmantoti. Un komisārs Čološs, runājot par Āfriku, arī izteica līdzīgu komentāru. Mums ir jāskatās nevis tikai to, kas, ko dara Eiropas Savienība, arī ko dara citi partneri. Runa nav tikai par eksporta subsīdijām, bet arī par eksporta kreditēšanu ko veic, piemēram, ASV. Disturbing local markets, that's the question. Vai atbalsts pārtiks ražošanai, kur valsts izmanto negodīgus līdzekļus, piemēram, Ķīna, iejaucoties vai darbojoties trešo valstu tirgūs. Mums ir jāraugās uz to, ko dara citi Mums katrā ziņā vēl ir daudz darāmā, bet mēs nevaram arī skriet laikam pa priekšu un apņemties kaut ko, kam citi partneri vispār nav gatavi. Situācija ir jāraugās tādā plašākā kontekstā. So, uh, uh Mr. Murphy has left. Un es vēlētos atgriezties pie akta jautājuma. To, ko Mērfī kungs uh, sacīja, Un uh, šķiet, ka viņa vairs nav, bet es ceru, ka kāds viņam nodos manu atbildi. Mana nostāja par aktu ir šāda. Pirmkārt, jā, akta mums ir sniegusi zināmu mācību, un pirmā mācība, ko es vēlētos atcerēties, ir, ka mums nevajadzēja piedalīties šajās sarunās Nevis tāpēc, ka tās bija nolemtas jau no sākuma, bet gan tāpēc, ka šo sarunu pievienotā vērtība bija neliela. Reāli šajās sarunās mēs riskējām doties tālāk nekā to paredz mūsu Eiropas Savienības tiesība akti. Tas radīja lielu viļņošanos, cieta caurskatāmība. Uh, Un te nu es pāriešu no aktu uz caurskatāmību. Un vēlos jums atgādināt, eh, kādas eh, bija mūsu sarunas ar ASV par caurskatāmību. Es pats nāku no valsts administrācijas vides. Es esmu strādājis Eiropas komisijā vairāk nekā 25 gadus, un kad es salīdzinu, kāda ir valsts pārvaldes administrācija un kāda ir komisijas administrācijas atvērtība, es domāju, ka mums nav par ko satraukties. Bet pirmkārt par šo TTIP mēs eh, pirmo reizi publicējām dokumentu ar mūsu mērķiem. Komisija veica neatkarīgu pētījumu par potenciālo ietekmi, un es atkal gribētu atgādināt, ko mēs daram ietekmes izvērtējumā. Uh, Eiropā neviens neveic uh, plašāku ietekmes izvērtējumu nekā mēs. Mums ir četru posmu ietekmes izvērtējumi. Mēs arī sarunu vidū veicam ietekmes izvērtējumu, sarunu noslēgumā veicam ietekmes izvērtējumu un arī visai politikai kopumā un šādi vidusposma izvērtējumi netiek izmantoti nevienā citā politikā, tāpat arī šāds ekonomiskais izvērtējums, kas tiek veikts pēc likumdošanas vienošanās panākšanas. Ja kaut kur tiek veikta šāda analīze, tad es par to nezinu. Un es domāju, ka mums nav par ko satraukties caurskatāmības ziņā, un mēs lietojam vismodernākos uh, instrumentus, mēs lietojam kurija, kas ir ļoti labi izveidots, lai izvērtētu ilgtermiņa ietekmi, un uh, tās nav muļķības. Tas, ko mēs daram, ir patiešām nopietni. Un es domāju, ka Tie ir ļoti vērtīgi pētījumi, un ir skaidrs, ka mēs patiešām pievēršamies šim darbam. Tāpat mēs rīkojam sabiedrisko apspriešanu gan pirms sarunām, gan to laikā. Mēs piesaistām uzņēmējdarbības vīdes patērētāju ekspertus eh, un citas iesaistītās puses notiek regulāras sanāksmes ar vairāk nekā 160 ieinteresētajām pusēm, un es zinu, ka mēs vienmēr varam uzlabot mūsu darbu, un mūsu pienākums ir regulāri informēt parlamentu un dalību valstis, un to mēs arī darām. Tāpat mēs apzināmies, cik svarīga ir pilsoniskā sabiedrība un NVO. Mēs dzīvojam de reprezentatīvā demokrātijā, kur mūsu uzrauga likumdošanas atzērs parlaments un padome, Un, protams, es vēlētos atgādināt, ka Eiropas tiesības sargs arī novērtēja to, ka mūsu sarunu vešana ir kļuvusi vēl atvērtāka nekā agrāk, un mēs nākotnē būsim atvērti sīkai izmeklēšanai, uh, vēl pirms kādi lēmumi ir pieņemti, vēl pirms sarunām, vēl pirms sarunu noslēgšanās, jebkāda vienošanās būs iedzīvotāja rīcībā. Es pat neesmu drošs, vai iedzīvotāji vispār sapratīs, kas ir šajos dokumentos, bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai paskaidrotu notiekošo un es varu tikai atsaukties uz mūsu pašu pienākumiem un apņemšanos. Un visu beidzot. Uh. Turpināšu franciski par um, iekšējo saskaņotību mūsu tirzniecības sarunās. Mm, protams, um, ir saiknes uh, starp dažādiem sarunu procesiem, ko mēs uh, cenšamies ņemt vērā. Mums uh, ir saiknes starp tirsniecības politiku un citām politikām. Uh, lai gotu labumu no tirsniecības sarunām, izaugsmes un darba vietu ziņā, ir jāievēro attiecīgi nos, noteikumi, runājot par ražošanas kapacitāti. Un runa šeit nav tikai par eksportiem, bet arī par importiem. Uh, Uh, globālajā ķēdē. Tad mm, te nevar atstāt novērtā nedz uh, importu, nedz uh, eksportu. Un nevar tātad vienpusēji skatīt šo jautājumu. Es teiktu, ka šī saskaņotība uzlabojas un teikt, ka mums tādas saskaņotības nav nemaz, tas neatbilstu realitātei. Eh, runājot par iekšējo saskaņotību, Defrana eh, kungu jūs citējāt, viņš gan nebija tirsniecības eh, ģenerāldirektorātā, viņš vadīja ār politikas biroju. Pirms kādu laiku viņam, protams, ir viņa personīgais viedoklis, uh, uz kuru viņam visnotaļ ir arī tiesības. Es uzskatu, ka TTIP uh, nolīgums um, mums piedāvā zināms labumus, un runa nav par ideoloģiju pārvē pret Ķīnu, Ķīnā valdošo politiku. Uh, tā nav. Tas nav mūsu redzējums. Un, un uh, iespējams, kādreiz mums arī investīciju politika būs jāveido. Uh, nedaudz citā līmenī ar Ķīnu, bet mēs neesam naivi, nedz attiecībās ar Ķīnu, nedz attiecībās ar ASV un neuzspiežam nevienam mūsu ideoloģiju. Bet mūsu redzējumā ASV ekonomika noteikti ir atvērtāka par Ķīnas ekonomiku. To es gribēju pateikt, atvainojiet, ja runāju pārāk ilgi, atvainojiet arī, ja ko esmu piemirsis, tas nebija tiešām. Paldies, eh, Martī kungs. No manas puses trīs eh, personīgās piezīmes, gandrīz eh, jau dienas beigās var teikt. Šķiet, ka mums veidojas nedaudz dažādi viedokļi par tirzniecības politiku šajā komitejā. Visu pirms starp iestāžu attiecības. Uh, tādas eh, šajā komitejā tiešām tiek veicinātas eh, augstā līmenī. Esmu referents TTIP, un eh, es komunicēju ar partneriem Capitol Hill, kam ir pieejams tieši tikpat daudz informācijas kā man. Uh, Mm, tas skar ne tikai mani, bet visus TTIP eh, darba grupas eh, kolēģus. Protams, mēs eh, esam atbildīgi par šo situāciju. Komisija arī jau uzteica. Komisija bija vienmēr gatava piedalīties. Komisija rēģēja uz mūsu vajadzībām jautājumiem, pavēlēm šādu un tādu. Un um, vēl viena lieta par komisiju. Komisija vienmēr turējusi savu vārdu attiecībā pret šo komiteju. Tad viss, kas tika solīts, ko komisija ir solījusi, komisija ir centusies arī izpildīt ļoti atbildīgā veidā. Otra piezīme ir vairāk politiska. Pirms Lisabons līguma e, e, par ES tirsniecības politiku lēma komisija un padome. Mums bija ziņojumi, rekomendācijas, diskusijas, bet, kad runa bija par lēmumu pieņemšanu, citas struktūras to darīja. Lisabonas līgums visu mainījis. Tā teikt, mums ir izdevies apaudzēt ar gaļu Lisabonas līguma kaulus un uh, Mēs to veiksmīgi esam darījuši. Un komisija mums te ir palīdzējusi, komisija nav stājusies pretī, komisija bija gatava dalīties informācijā. Nu, tā teikt, deleģēt šo uh, vienpersonī, šīs uh, vienpersonīgas īpašumtiesības. Un kaut arī bijuši atsevišķi izņēmumi, bet pēdējo gadu laikā kopumā parlaments ir atbalstījis vairākas komisijas iniciatīvas ar vienu vai diviem izņēmumiem. Akta tika pieminēta viens tāds ļoti būtisks notikums uh, pēdējo piecu gadu laikā, bet. Um, Nu jā, akta tika noraidīta, bet vispārējais tika pieņemts šeit, šajā pašā sasaukumā un arī šajā komitejā. Noslēgumā tirzniecības politikas virziens Eiropas Savienībā. Tirzniecības politika nav komisijas uh, ekskluzīvs ultraliberāls lēmums. Te runa ir par uh, konstitucionālo uh, kompetenci, un tas ir nostiprināts Lisabonas līgumā attiecīgos pantos. Uh, brīvā tirzniecība nav nekāda doktrīna, runa ir par konstitucionālo principu un tirzniecības barjeru likvidācija. Arī nav nekāda ideoloģija, te Tas ir konstitucionāls mandāts, kas ir Eiropas Savienībai, ka mums jārespektē arī 20. pants Lisabons līgumā, bet tieši tāpat mums jārespektē mandāts, ko, kas definēts trešajā pantā. Vai arī 206. pantā līgumā par ES darbību. Tad kaut kas, par ko ļoti lapojos mums ir izdevies nodibināt būtisku, uzticamu, paredzamu ES tirzniecības uh, politiku, ko atbalsta piecas no šī parlamenta septiņām politiskajām grupām. Ziņojums šīs komitejas atzinums, ziņojums tika arī uh, pieņemts plašu atbalstu. Bet mums ir arī zināmi fakti, ko nevar ignorēt. Man šķiet, ka fakti ir pozitīvi attiecībās ar citām valstīm, jo šīs valstis zina, parlaments sastāvs mainās, komisijas sastāvs mainās, arī padomē sejas mainās, bet uh, mūsu tirsniecības politika paliks, un par to mēs tiešām varam būt lepni. Uh, this, uh, the next uh, item is an in camera. Un nākamais jautājums tiks apspriests aiz slēgtām durvīm. Tāpēc es lūdzu ikvienu, kurš uh, nav tiesīgs palikt, tagad pamest šo telpu tik ātri un klusi, cik vien tas ir iespējams. Annie Jadot.